debatēs. Tā bija informācija, ko es vēlēšu jums pavēstīt, un 6. maija sanāksmi protokoli jums ir izdalīti. Jūs varat iepazīties arī ar pieņemtajiem ziņojumiem. Vai kādam kolēģim ir piezīmes par šiem tekstiem? Nē. Līdz ar to uzskatām 6. māja sanāksmes protokolu par pieņemtu. Yes, please. Lūdzu, Mauro kungs, vai jūs vēlēties ko bilst? Lūdzu, jums vārds. Mario Mauro. Grācis, jau prezidente. Paldies, paldies, priekšsēdētāji. Es vēlējos jums tikai kaut ko atgādināt. Šodien priekšpusdienā Afganistānā notika nelaimes gadījums. Divi karēvji no Udinas gāja bojā šajā reģionā Afganistānā un uh, Jāņem vērā, ka mums ir pilnvērs rīkoties šajā reģionā un Eiropas parlaments vēlas izteikt līdzjūtību eh, šo bojā gājušo karēvi ģimenēm. Bardzo jeszcze proszę o, pana, e, o głos pana Pitelle. Pitēlis kungs lūdzu tagad. Lūdzu. Sì, Presidente, in realtà avevo chiesto... Priekšsēdētāji kungs. Es vēlējos uh, izteikties eh, uz vienu minūtu un īstenībā pateikt to pašu, ko jau bilda Mario Mauro. Es arī vēlējos eh, paust savu līdzjūtību bojā gājušo ģimenēm. Un es domāju, ka mēs visi esam ārkārtīgi noskumuši par divu Itālijas karēvi likteni, kas šorīt ir gājuši bojā atentātā. Mums noteikti vajadzētu paust arī savu solidaritāti bojā gājušo ģimenēm. Un, protams, mums ir eh, jānosoda jebkura veida teroristiskās izpausmas, ko mēs pieredzam vai nu no Eiropā, vai arī citās valstīs. Mums ir jāparūpējas par mieru un augstākiem drošības noteikumiem visā pasaulē. Paldies! Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję za zwrócenie uwagi. Paldies! Paldies, godātais kolēģi, tā bija ļoti laba norāde un. Protams, mums vajadzētu parūpēties par to, lai karēģi, kas cīnās pret terorismu un pret eh, vardarbību Afganistānā un citās valstīs, lai eh, viņiem tiktu garantēta arī drošība un aizsardzība. Mums ir jāpauž savu solidaritāti par viņu cildeno darbu. Tas noteikti ir uh, aktuāli ļoti daudzās pasaules vietās, tādēļ esmu pateicīgs kolēģiem par sniegto informāciju. Priekšsēdētāji kungs, atceroties šos traģiskos nāvas gadījumus Afganistānā, mums vajadzētu arī atminēties, ka gandrīz katru dienu mēs zaudējam britu karēvis, kas zaudē savas dzīvības dažādās NATO misijās, piemēram, arī Afganistānā. Tādēļ es uzskatu, ka mums ir jāatzīst šie traģiskie zaudējumi un mēs uh, paužam savu līdzjūtību eh, bojā gājušo ģimenēm, un vienalga īstenībā eh, zem kāds valsts karog viņi kalpo, viņi piedalās daudzās NATO misijās. Paldies! Es, protams, jums varu pilnībā piekrist, godātais kolēģi, un es saprotu, ka mēs domājam par vienu un to pašu. E, tie ir Eiropas karēvi, kas mūs pārstāv cīnoties pret e, terorismu un jebkura veida vardarbību. Tie ir mūsu pārstāvi citās valstīs. Heningkungs, lūdzu. Monsieur le Président, je crois qu'il est en effet normal de rendre hommage à ceux. Priekšsēdētāji kungs, es domāju, tas ir patiešām atbilstoši minēja to, ka šie cilvēki ir gājuši bojā cīnoties pret terorismu, un ir arī vairāk cilvēki, kas cieš, jo viņu uh, darba devēja viņiem nepiedāvā pietiekam labus darba apstākļus. Chciałem uh, przedstawić ważną sprawę. Paldies, dāmas un kungi! Es vēlējos jums paziņot sekojošo.